cilvēku vajadzības. Šajā darbā esam bijuši atkarīgi no humanitārās palīdzības eh, darbiniekiem, un es gribētu paust savu pateicību tiem, kas ir riskējot dzīvības eh, palīdzējuši Haitī tautai. Atbalstam arī komisāru Piebalga kungu, eh, savā darbā, saistot palīdzības darbu ar attīstības darbu, Eh, rūpējoties par to, ka 9. Eh, IDF palīdzības fonda eh, daļa tiks mājokļu jauncelsmē un humanitārai palīdzība atvēlēta. Gribētu uzsvērt, ka mēs Haitī situāciju skatām viengabalaini visaptveroši, lai varētu apmierināt tūlītējas vajadzības, bet arī strādāt pie ilgtermiņa valsts jauncelsmas. Uh, Paldies, un tagad dosim vārdu komisāram Piebalkungam. E, priekšsēd godā tie deputāti, arī mēs rekonstrukcijas fondā sniedzam ieguldījumu. Eiropas Savienība kopumā 600 miljonu eiro ir palīdzības snieguši no 1,2 miljārdu solījumu, ko mēs Ņujorkā devām. Jau 330 miljārdu eiro mēs esam palīdzības snieguši Eiropas Savienību kopienā. Tātad, uh, Eh, kopiena un dalībvalsts kopumā. Eiropas Savienība eh, sākumā solīja 460 miljonu eiro palīdzību. Uzskatām, ka ir nepieciešams to paaugstināt eh, uz 522 miljoniem eiro. No šī solījuma mēs esam jau 327 miljonu eiro uh, apsolījuši vai ieplānojuši. Patreizējās prioritātes e, tikušas aktualizētas, lai vajadzības labāk apmierinātu. Jaunas programmas tika izstrādotas jaunu vajadzību apmierināšanai. Un e, es uzskatu, ka Ņemot vērā situāciju Haitī, šie rezultāti ir vērā ņemami. Mums ir jāsaprot, ka Situācija jau pirms zemstrīces bija sarežģīta, bet e, tūlīt pēc zemstrīces tā kļuva vēl grūtāka un pēc tam tikai vēl grūtāka ar hurikānu Tomas, holeras epidēmiju un politisko nestabilitāti. E, palīdzības darbinieki, tehniskie eksperti bieži strādā diezgan sarežģītos apstākļos. Citi faktori, kas mums jāpatur prātā, ir tas, ka vids, vidē un ilgtermiņa jauncelsme notiks 5, 3 līdz 5 gadu garumā, un uh, visā šajā ilgumā tiks līdzekļi sadalīti. 2010. gads galvenokārt bija uh, paredzēts uh, palīdzības sniegšanas sākumam, tajā skaitā pētījumi, konkursi, bet uh, konkrētāka aktivitāte notiks īpaši 2011. gadā kur mēs uzskatām, ka e, naudas, e, nauda tiks tērēta 100 miljonu eiro, kas ir dubultais no tā, kas šogad jau ir sniegts palīdzībā. Mēs eh, sniegsim arī e, palīdzību e, valdības darbam, lai tā varētu e, valsts pamatpakalpojums sniegt. Tas ir izglītības sistēma, uzturēšana, veselības aprūpas sistēma, policijas, kā arī vispār uh, publiskā sektora nodarbināšana. Strateģiskās infrastruktūras un ceļu uh, rekonstrukcija bija nākamā prioritāte, un trešā bija gatavība nākamajām katastrofām. Mums ir mērķis pēc eh, zemstrīks uzcelt Haiti spēcīgāk, uz spēcīgāk pamats stingrāk nekā tai bija iepriekš. Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama spēcīga Haiti valdība un jāpievērš uzmanību prioritātēm. Tādēļ mēs ļoti rūpīgi uh, cenšamies ievērot Haiti valdības eh, minētās prioritātes. Viņi vēlas īpaši uh, stiprināt uh, valsts pārvaldi, ņemot vairāk, ka tai ir uh, nelieli ienākuma avodu un jāinvestē vairāk infrastruktūra īpaši ceļos. Ko mēs varam mācīties no līdzšinējā darba? Varam koordināciju uzlabot un sadarbības starp komisiju un dalību valstīm. Pat laban finalizējam programmēšanu, eh, kas notiek kopīgi ar ES dalību valstī. Mums ir arī pozitīva pieredze sadarbībā ar visiem partneriem Haiti rekonstrukcijas pagaidu komisijā. Tas noteikti arī palīdz pātrināt procesu. Uzskatu, ka mums ir ļoti izteikta vēlme stabilitāti, demokrāti, sta, e, Haiti demokrātisko institūciju funkcionēšanu. Tas ir priekšnoteikums, lai Eiropas saimnība un visa startautiskā sabiedrība var gūt panākumus palīdzības sniegšanā. Godātie deputāti, es sacītu tā. Mēs darām, ko varam, bet mēs varam darīt arī vēl labāku darbu, un Eiropas saimnība noteikti savus solījumus cenšas izpildīt, un to arī darīs. Tādēļ es uzskatu, ka situācija kā medijos dažreiz tiek atspoguļot, tā ir pareizi no vienas puses, bet mums tomēr iet uz priekšu, un es uzskatu, ka 2011. gadā mēs redzēsim liels izmaiņas uz vietas, e, ja nu vienīgi Haitī tiks iedibināta politiskā stabilitāte, tas ir mūsu centienu mērķis e, Haitī jauncelsmas veicināšanā. Paldies par uzmanību! Grazie, komisāri! Paldies, komisāra kungs. Tagad došu vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Lūkšu jums visiem ievērot atvēlēto laiku, jo šī vakara debates varētu būt diezgan garas. Sāksim ar tautas part, Eiropas tautas partijas grupu. Lūdzu, Striflera konze. Divas minūtes. Komisija. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāra kundze, komisāra kungs. Pēc zemestrīces ir nepieciešamība veikt konstrukcijas darbus un eh, palīdzēt eh, Haiti valstī, bet trūkst eh, Haiti varas iestādēm gribas un trūkst arī starptautiskās palīdzības. Bez lēmuma, ko pieņemtu Haiti varas iestādes par ekspropriāciju, miljoniem tonu uh, gruvišu nevar tikt attīrīti. Es sveicu to, to tās pūles, ko pieliek humanitārās organizācijas, lai palīdzētu glābt miljoniem dzīvību. Taču humanās palīdzības sniedzēji nevar aizstāt Haiti varas iestādes. Eiropas Savienībā jādara viss, kas ir tās spēkos, lai veicinātu leģitīmu un caurskatāmu vēlēšanu procesu, kas nodrošinātu politisko stabilitāti un gribu, kas ir nepieciešams rekonstrukcijas darbiem. Absolūti nepieciešams nākamajām Haiti varas iestādēm palīdzēt veidot attiecīgās struktūras, lai rastu nepieciešamo līdzsvaru visos līmeņos un īstenotu reālu demokrātiju, kas palīdzētu šiem rekonstrukcijas darbiem. Ir svarīgi, lai Eiropas komisija, kā Haiti atjaunošanas pagaidu komisijas dalībniece, iesaistītos sniedzot visu nepieciešamo palīdzību. Pēc zemestrīces starptautiskā kopiena nolēma, ka ir nepieciešams Haiti rekonstruēt, nepieļaujot pagātnes kļūdas, un nepieciešams runāt par cēloņiem, kas radījuši nabadzību Haitī. Paldies! Grazie! Pie... Paldies! Tagad uh, sociāldemokrātu grupas vārdā Kretu kundze pusotra minūte. Paldies, komisāres kundze, komisāra kungs, gadu pēc traģēdijas, kas iznīcināja Haiti, kā jūs teicāt, atjaunošanas bilance eh, neatbilst tam, ko sagaida iedzīvotāji un tām saistībām, ko uzņēmās starptautiskā sabiedrība. Vēl jau vairāk valsts atjaunotne ir pašlaik tādā nāves punktā. Uh, un uh, holeras cēloņus uh, mēģināja piesaistīt zilo, uh, ano miera uzturētāju kasku, zilo kasku ano miera uzturētāju um, pasākumiem. Uh, mūsu pūles Ehm, um, nu, neataisnosies, ja situācija neuzlabosies. Uh, pēc izmeklēšanas par holeras epidēmijas izcelsmi vajag nomierināt iedzīvotājus, kas izturas agresīvi pret uh, ANO karavīriem um, 7. februārī būs tikšanās, būs vēlēšanas, un pirms tam mums jāpieliek visas nepieciešamās pūles, lai īstenotu rekonstrukcijas darbus, uh, ko aizkavēja atsevišķu reģiona valstu rīcība. 10 miljardi, kas um, 2010. Um, gada uh, martā tika apsolīti, ir devuši pagaidām tikai 1,2 miljardus. Uh, tā skaitā Eiropas Savienības ieguldījums ir būtiskā svarīgākais. Lai dotu atbildi Haiti iedzīvotāju vajadzībām, kas dzīvo nometnēs, kur ir seksuālā vardarbība un vardarbība kā tāda, eh, ir ļoti augstā līmenī. Mums jānodrošina atbalsts eh, dzīvotspējīgai valstī Haitī. Paldies! Grāts! Paldies! Alde grupas vārde vārds Gorensa kungam divas minūtes. Paldies, priekšsādētājs kundze. Mūsu divu komisāru kvalitatīvā uzstāšanās ļauj man aprobežēties ar divām piezīmēm. Vispirms, gadu pēc zemestrīces Haiti joprojām ir sagrauta. Jūs visi zināt, ka katastrofas apmēri radīja milzīgas problēmas valstī. Jūs zināt arī, ka bija ne tikai civiliedzīvotāji upuri, tika iznīcināta pati valsts būtība. Turklāt ir struktūrālas problēmas, trūkumi pārvaldības jomā, tas viss uh, parāda skaidri, kādi ir izaicinājumi. Kas ir atbildīgs par šo situāciju? Pat ja ir mīkstinoši apstākļi, tad pirmie, kam ir jārīkojas, bez kuriem nekas nenotiks, ir Haitī valsts. Alternatīva būtu valsts uzraudzība, uh, aizbildnība, to neviens nevēlas. Otrkārt, um, ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība rīkotos. Pagaidām tas nav tā īsti bijis. E, Eiropas Savienība nāk klajā ar um, paziņojumiem, bet arī tos īsteno. Nākotne Eiropas Savienībai, protams, jāturpina pildīt savas saistības, bet pirmām kārtām ir nepieciešams veicināt, lai Haiti valsts izbeigtu savu nespēju rīkoties un iziet no šīs situācijas. Eh, tas, protams, nevar notikt tikai dažos mēnešos. Paldies! Grazie! Paldies! Zaļo grupas vārdā Sargentīnī kundze, divas minūtes. Eigenlijk... Paldies, priekšsēdētāji! Jautājums ir par to, kā mums atjaunot valsti, kas ir um, cietusi neveiksmi, kuras būtībā nav. Un tagad Kā mēs varam to atjaunot, ja tajā demokrātijas vispār nav bijis? Tas ir uzdevums, ar ko mums jātiek galā. Eiropas komisija ir ļoti daudz izdarījusi, bet mums nav atbildes uz jautājumu, ko es uzdevu. Um, problēma, uh, ko radīja holēra, bija ļoti smaga un arī uh, krāpniecība, kas bija vērojama vēlēšanās, arī neko labu nenozīmē, un sieviešu un meiteņu stāvoklis Haitī pirms dabas katastrofas jau tad bija ļoti um, nelāks, un uh, viņas bieži cieši no seksuālas uzmantošanas, izmantošanas un vardarbības. un politiķis, kas šobrīd ir atgriezies Haiti, vēlas vienkārši gūt politisku kapitālu šajā smagajā krīzes situācijā. Bet ko mums tagad darīt? Jau gadu valsts tiek atjaunota, pūliņi ir vērojami, bet uh, nav nepietiek kapacitātes atjaunošanai palīdzību ir jāturpina sniegt, un mēs cenšamies sadarboties, bet kaut kas tomēr ar vienu noiet greizi. Mums vajadzētu darboties aktīvāk, un es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka ja nav demokrātijas vai vismaz labas pārvaldības, tad grūti atjaunot valstis. Novēlu komisāriem sekmes šajā darbā. Paldies! E Paldies! Eh, Konservatoru un reformatoru grupas vārdā vārds. Paldies, priekšādētāji! Es priecājos par to, ka mums atkal ir debatas par šo jautājumu. Tas rāda, ka mēs esam norūpējušies par Haiti cilvēkiem. Uh, Vēl labāk būtu, ja arī Haitī valdība būtu noraizējusies par saviem iedzīvotājiem. Mēs runājam par to, ka ir jāatjauno pilsētas, jāpasargā cilvēki no diktatoriem un masu slepkavām, bet kā cīnīties pret neefektīvu valdību vai pārvaldību, par valdību, kurai pašas uh, pilsoņi ir pilnīgi vienaldzīgi simti un tūkstoši gāja bojā un tika ievainoti, tika sagrauti tūkstošiem mājokļu, un ļoti maz ir ticis atjaunots. Ja valdībai ir vienaldzīgi valsts iedzīvotāji, tad mums vajadzētu atgādināt par atbildības principu, jo ir absurdi ar censties, izmantojot lielisko komisāru darbu, uh, censties palīdzēt Haiti, ja mēs redzam, ka vietējā pārvaldība pilnīgi, ir eh, pilnīgi neefektīva. Ja ir sagrauts tik daudz ēku, tad pirmkārt sāk ar gruvešu novākšanu. Un, ja Cilvēkiem nav zināšanu vai prasmju izma izmantot attiecīgās iekārtas vai mašīnas, un tad viņiem ir jāpalīdz vai ir jāsūt kāds, kas to māk. Varbūt ir jāpiesaista armija vai, vai kādi citi spēki. Un mums ir nepieciešams atbrīvoties no tādiem politiskiem aizspriedumiem, bet pēc iespējas jāsniedz praktiska palīdzība. Paldies! Uh, Goe grupas vārdā došu vārdu Enēna kungam trīs minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze. Pirms nepilnā gada Haiti un tās iedzīvotāji piedzīvoja uh, traģisku katastrofu. Mēs varam sveikt veikt uh, eh, Haiti iedzīvotāju uh, varonību un uh, solidaritāti no pasaules uh, sabiedriskās domas puses. Bet šeit es gribētu pateikties svinīgi Kubas valstī un iedzīvotājiem par tās palīdzību bez uh, kaut kādām aizmugurējām domām. Uh, vairāk nekā 50 tūkstoši holeras gadījumu ir izārstējuši Kubas ārsti. Uh, ir uh, operēti daudzi uh, Haiti iedzīvotāji bez slimnīcām. Un, bet tāda valsts kā Norvēģija eh, vēlējās, lai Kuba iesaistītos tā vietā. Eh, Eiropas Savienībai vajadzētu iedvesmoties no Kubas parauga, eh, nevis plašsaziņas līdzekļos slēpt īstās ekonomiskās un politiskās intereses, kas kavē ilgspējīgu Haiti un tās ekonomikas atjaunošanu. Raugoties uz politisko un vēsturisko atbildību, uh, Eh, Francija un ASV nepieciešams uh, sniegt palīdzību. Atgādināsim, ka tad, kad ir uh, smagākās katastrofas notikušas un uh, Pasaules bankā un SVF vajadzētu anulēt Haiti ārējo parādu. ANO līmenī Uh, mēs redzam, ka Haiti viena nav spējīga īstenot ilgspējīgus pasākumus iedzīvotāju labā. Uh, tiek kavēta dekum, demokrātiskas valsts attīstība un izveidošana, kas varētu palīdzēt Haiti uh, iedzīvotājiem. 11,5 miljardus startautiskā sabiedrība apsolīja, bet jautājums par kādu rekonstrukciju un atjaunošanu mēs runājam. Kas tik tiešām notiek uz vietas? Kas lems par projektiem? vai mēs redzēsim tāpat kā Kosovā bezdarba pārņemtus iedzīvotājus, ko pārvalda starpnacionālās kompānijas e, kas var īstenot, e, starp, uzvarēt starptautiskajos konkursos. Eiropas Savienībai nevajag parakstīties tā paternālistiskas vai koloniālas uh, pozīcijas, bet jārunā par Haiti Republikas demokrātisko atjaunotni, kur patīk Haiti tauta lemtu savu par sevi. Haiti bija pirmā valsts, kas eh, nokratīja Francijas eh, koloniālo jūgu. Tagad runa ir par 20 eh, miljardiem eiro, kas ir nepieciešami. Ir um, verdzība un koloniālisms nosodīts kā um, noziegums pret cilvēki, cil, cilvēci. Un Eiropas Savienībā ir morāla, politiska, ekonomiska atbildība. Un mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos. Paldies! Grācie, Piril! Paldies! Tagad FD grupas vārdā Beldeve kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Gadu pēc uh, lielās zemestrīces Haitī. Um, atjaunošanas darbs notiek ļoti kūtri, progress ir gandrīz nemanāms, iedzīvotājiem ir vajadzīga mūsu palīdzība. Situācija pasliktināja holeras epidēmija, nav nodrošināta pārtikas apgādes drošība, un tagad valsts ir atkarīga no pārtikas importa. Ir vajadzīgs. Um, vajadzīgs gan liels enerģijas apjoms, gan arī daudz naudas, lai vispār varētu izveidot lauksēmniecībai bāzi, uz kuras tā varētu attīstīties. Situācija ir ļoti smaga pēc pagājušās nedēļas prezidenta vēlēšanām. Mēs dzirdējām, uh, ka tās tiek vērtētas kā visai nu, aizdomīgas un uh, tagad ir iznākusi arī grāmata par šo um, notikumu Haitī. Mums ir jāsniedz arī tālāk palīdzība. Uh, un jāpiešķir Haiti iedzīvotājiem nākotnes perspektīva. Grazie, ora la parola agli altri oratoristi. Paldies. Tagad eh, dosim vārdu individuāliem runātājiem. Pirmais būs Kačmarek kungs, divas pus minūtes. Paldies, priekšsēdus kundz. Dāmas un kungi, Eiropas Savienība nav aizmirsus Haiti. Joprojām esam humanitārās palīdzības vislielākais devējs Tomēr skumji, ka valsts joprojām e, ekonomiskā un politiskā ziņā ir sagrauta. Ekonomiskās aktivitātes, kas nāk pa labu Haitī, tika īstenotas divos posmos. Pirmkārt, palīdzēt eh, ar visteidzamākām cilvēku vajadzībām. Otrkā, otrajā posmā mums ir uz valsts jauncelsmi ekonomisko un politisko jākoncentrējas, taču ņemot vērā holeras izcelšanos, tornado vētru un politisko nestabilitāti, tā skaitā reliģisks nemieris, jauncelsme un humanitāris palīdzības sniegšana ir apgrūtināta un novilcināta. Tādēļ otrs posms nevarēja tikt uzsākts tik ātri, kā mēs to bijām vēlējušies. Haiti krīze turpinās. Ir arī turpmāk nepieciešama mūsu apņēmība palīdzēt. Komisārs Piebalgs ir norādījis, ka Eiropas Savienībai Eiropas Savienība jau ir eh, parakstīts par līgumiem, eh, par pusi finansējumu, ko esam solījuši. Tādēļ mums ir jāmobilizē dalībvalsts un komisija turpināt savus pūliņus, izpildīt mūsu solījumus. Simtiem tūkstoši cilvēki joprojām dzīvo pagaidu mājokļos un Simtiem tūkstoši ir miruši no holēras. Haitieši ir tie, kam ir jāva, jāorganizē rekonstrukcija. Ir jānotiek decentralizācijai, ir jānotiek vietējai ražošanai, vietējai pārtiks ražošanai. Šīs prioritātes joprojām mums jāaptur prātā, jāpastiprina humanitārā palīdzība. Esmu pārliecināts, ka mēs strādāsim pie tā arī turpmāk ar komisāru palīdzību. Paldies! Tagad dosim vārdu Arseņa kungām pusotru minūti. Paldies, priekšstādātājas kundze. Komisārs kundze, komisāra kungs, Haiti ir unikāls gadījums un tas mums visiem jāsaprot. Runa nav par humānu krīzi, kur varētu apmier, aprobežoties ar investīcijām, vajadzīgās naudas piešķiršanu un valdība īstenotu darbus. Tā ir valsts, kas ir pilnībā sagrauta, nekas uh, nedarbojas. Uh, Valstī ir aizvien vairāk grūtību stāties pretī krīzei un veikt nepieciešamos pasākumus. Tā ir valsts, kur mūsu iesaiste ir jābūt dinamiskākai, stabilākai, spēcīgākai. Un mums ir jāspēlē aktīvāka loma nekā citos gadījumos. Devas kungs eh, runāja par gruvešiem, kas joprojām nav attīrīti. Tā ir jābūt pirmajai prioritātei, bet ar pašreizējo ātrumu tam būs nepieciešami vēl pieci gadi, bet tas ir jāizteno tūlīt. Ir tik daudz darba, kas jāveic šajā valstī, ka normālos apstākļos šajā valstī vairs nebūtu jābūt bezdarbam. Mums ir jārīkojas dinamiskāk, lai attīrītu gruvešus. Uh, eh, nodrošināt apgādi ar ūdeni un pārtiku, lai šī valsts varētu atkal nostāties uz kājām, lai šīs valsts pilsoņi varētu domāt par nākotni, ne tikai par izdzīvošanu ikdienā. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Rinaldī kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāra kundze, komisāra kundze, tas tik tiešām ir atšķirīgs gadījums, jo tad, kad mēs at atceramies eh, katastrofas gada dienu, mēs pieminam upurus, izdevām secinājumus, bet Haitī gadījumā ir citādāk, jo nekas nav eh, vienkārši jāatgādina, nekas vēl nav noticis gadu pēc zemestrīces. Eh, mēs varētu teikt drīzāk, ka ir zemestrīces gads kas notiek, jo ir zemestrīce, palīdzība, ir holēra, ir necaurskatāmas uh, uh, vēlēšanas, kas neveiksmīgā laikā notika, ir vēsturiski apstākļi, jo ir. Uh, uh atsauce uz miljardieriem un tā tālāk. Es, uh, es redzēju Haiti lielisko darbu, kas tur tiek veikts, paldies komisijai, bet nepieciešama politiskā kontrole, ir nepieciešama starptautiskās sabiedrības lielāka loma, lai labāk pārvaldītu atjaunošanas darbus. Jābūt līdzsvaram, vienlaikus iesaistot vietējās iedzīvotājs un NVO. Diemžēl pagaidām eh, tos visdrīzāk atbīda malā. Eh, Haiti iestādēm ir jābūt eh, vairāk iesaistītām eh, kopā starptautisko sabiedrību. Paldies! Rivazī kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pēc novērošanas misijas, kurā es biju pagājušā gada septembrī Haiti, es apzinājos, cik, nepieciešam, cik ātri nepieciešams rīkoties. Tagad ir nepieciešams nu, pāriet pie attīstības stadijas. Vajag nevis atjaunot, bet radīt valsti, kurā nekad nav bijis īstas vajadzīgas pārvaldības. Uh, Mani kolēģi konstatēja, ka ir 20 miljoni tonu grūvešu un tikai maza daļa ir notīrīta šī gada laikā. Ar šādu ātrumu būs nepieciešami seši gadi, lai Porto Prensu attīrītu no grūvešiem. Komisija, protams, sniegs savu ieguldījumu. Vēl viena problēma kas ir prioritāte, tā ir pārvaldība. Es priecājos, ka mm, komisija pievērš uzmanību finanšu aspektiem, jo um, ir nepieciešams valstī un tās iedzīvotājiem dot kompetenci. Atsauce uz NVO ir raksturīga. Jautājums ir par veselību, izglītību, bet nevajag novērtēt par zemu valsts iestādes un NVO. Mums ir jāsniedz palīdzība, lai ātri norganizētu vēlēšanas. Uh, Vēlēšanas pagaidām nav beigušās, tas ir, tās, tās ir jāīsteno. Jāpieliek punkts korumpētajai politikai. Tiek runāts par uh, 20 uh, ģimenēm, kas pārvalda visu tirdzniecību, neattīstot valsts ražošanas spējas. Visbeidzot, jādod Haiti līdzekļi, lai tā izietu no savas atkarības pēc zemestrīces. Uh, Un atgādināšu, ka Eiropas uh, iestādes ir noteikušas prioritātes, ka ir nepieciešams īstenot apņemšanās, uh, palīdzot Haiti valdības izveidošanai. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Nikolsona kungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdus kundze! Man bija tas gods arī Vāzija kundze septembrī vadīt uh, delegāciju Āfrikas Karību valstu Uh, organizācijā. Un tajā laikā es sacīju, ka nekas man, ne, uh, es nebiju gatavs tam, ko es tur redzēju. Es gribu sacīt dažas lietas. Pirmkārt, mums ir jāpāriet no humanitārās palīdzības uz rekonstrukciju tūlīt pat, un šī ir problēma, kādēļ mēs netiekam uz priekšu. Mēs esam dzirdējuši jaukas lietas šovakar, bet tas ne, neizdosies, ja mēs neizdarīsim lielāku spiedienu uz tiem, kas ir solījuši palīdzību, šo palīdzību tiešām arī sniegt. Un arī Klintona vadītāja rekonstrukcijai avioto nāciju vadībā, lai tā notiktu ātrāk. Un tam, manuprāt, ir jābūt nepārprotams skaidram. Uzklausīt komisāru, viņam ir taisnība, mums ir nepieciešama politiska stabilitāte, un es ceru un lūdzu Dievu, ka mēs šo politisko stabilitāti arī redzēsim, bet neesmu tik pārliecināts par to gribu sacīt, un eh, pavisam oficiāli. Ha, eh, mēs sapratām, ka Haitis tauta ir lepna tauta, brīnišķīgi. Mēs redzējām sešos um, uh, sievietes iznākt no Eh, teltīm ar bērniem un smaidoši šie cilvēki bija un es brīnos, kā tas ir iespējams, kā viņi varēja smaidīt. Gribu arī sacīt visam oficiāli, ka šeit daudz cilvēku dzīvo eh, dzīvībām riskē no nevalstiskām organizācijām. Cilvēki, kas tur strādā, viņi strādā lieliski. Neaizmirsīsim, ka ikdienas viņi dzīvo ar eh, savām dzīvēm, lai Haitī tautai padzētu. Neaizmirsīsim Haitī tautu. Strādāsim viņa labā. Uh, palīdzēsim viņiem, un ja mēs atgriezīsimies desmit reizes vēl šeit debatē par šo jautājumu, tad mums tas ir jādara, un arī turpmāk jādara. Paldies! Kolēģi, kapisko, ka... Paldies! Es, protams, saprotu, ka šī tēma um, jūs tiešām skar, bet es tomēr lūdzu runāt vienu minūti, nevis divas minūtes. Tagad lūdzu Predas kungs. Paldies, priekšstādātājs kundze. 10. Eh, janvārī, 12. janvārī pagājušajā gadā praktiski uzsprāga Haiti valsts. Un tagad pēc gada mēs konstatējam, ka atjaunošanas darbi joprojām ir nepieciešami. Holera vēlēšanas sarežģīja vēl vairāk situāciju. Uh, eh, Haitī pašlaik ir milzīga bēgļu nometne. Iedzīvotāji var izdzīvot tikai pateicoties NVO, un mums e, jābūt pateicīgiem šīm NVO. Kā teica ANO īpašais pārstāvis Haiti, šī valsts ir kļūsi par NVO republiku, bet cik ilgi šāda situācija var turpināties? Mēs redzam, ka sanitārā situācija ir katastrofāla. Izglītības e, sistēma ir absolūti nepieciešama. Uh, Un gruviešu attīrīšanas process ir jāturpina, un tas viss parādina, parāda, ka nepieciešams atjaunot Haitī valsti, ja nepastāv institūcijas un laba pārvaldība, tad ir milzīgas problēmas. Pūles jākoncentrē uz to, lai atjaunotu valsts kapacitātes un demokrātiju Haitī. Vēlēš, ticamam un caurskatāmam vēlēšanu procesam obligāti jāno, jātiek nodrošinātam februārī, kad notiks otrā vēlēšanu kārta. Es gribētu visbeidzot piebilst, ka Haiti atjaunošanai jānotiek citādi. Uh, Citādi nozīmē, ka atjaunošanai notiek labāk nekā iepriekš, lai novērstu citas līdzīgas katastrofas. Citādi tas nozīmē, ka mūsu atjaunošanas darbos jāiesaista vietējā kopiena, bet man ir tāds iespējas, nu, man ir iespējas, ka tieši Haiti iedzīvotājiem pirmām kārtām jāpiedalās šajā atjaunošanas darbā. Paldies, paldies, eh, Kortesa kungam vārds uz pusotru minūti priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, komisārs kundze, dārgie kolēģi, es negribētu sākt savu uzstāšanos ja es eh, nepieminot NVO lomu, kas pārstāv mūsu labākās vērtības, labākās cilvēces vērtības. Pagājis gads kopš zemestrīces Haiti, un tagad ir pienācis brīdis, neprotami, lai mēs kļūtu efektīvāki. Mums ir daudz, daudz problēmu, kas jāatrisina un jāatrisina steidzami. Pirmā problēma. Runa ir par to, lai eh, veselības situācija tiktu um, uzlabota. Tā ir pirmā problēma. Ir, eh, nākamā problēma ir mājokļi. Jāatrisina īpašuma jautājumi, un tas jādara steidzami. Ir nepieciešama likumīga valdība, kas būtu demokrātiska un varētu rīkoties. Tas, protams, nav viegli, bet mums tik tiešām ir nepieciešams likumīgs sarunu partneris, lai mēs varētu pātrināt eh, Haiti atjaunošanu. Vēl viena problēma jau minēja - gruveši, tā ir politiska problēma. Neaizmirsīsim, ka mums jāskatās uz nākotni, jānodrošina ilgs, ilgspējīga izglītības sistēma. Uh, Eh, ja būtu patiesi efektīva izglītības sistēma, tad eh, daudzas problēmas nebūtu notikušas. Noslēgumā gribu teikt, ka jācīnās eh, ne tikai pret nabadzību, bet arī pret atkarību. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu. Zjobro kungam, lūdzu. Paldies priekšādātā. Pirms gada Haitī notika šausmīga zemestrīce 200 tūkstoši cilvēku gāja bojā, tūkstoši palika bez mājām un eh, rekonstrukcijas atjaunošanas darbs notika ļoti plaši. Ir vajadzīga ne tikai materiāla palīdzība, bet ir jāpalīdz atjaunot arī administratīvā un politiskā stabilitāte. Citādi attīstība nebūs iespējama. Holēras epidēmija joprojām apdraud tūkstošus un var redzēt, ka pat liela apjoma finanses neko nelīdz, ja tās netiek izlietotas tieši tur, kur tas ir nepieciešams. Mums ir vajadzīga efektīva starptautiskās palīdzības sistēma, lai varētu pārvarēt šādus katastrofu seks arī citviet. Paldies! Grazie! Paldies! Umenas Roitenas kundze lūdzu pusotru minūti. Mikrofons nav ieslēgts. Okay. Priekšādētāji, komisāra kungs, komisāras kundze, godātie kolēģi, domājot par Haiti, es pirmkārt domāju par tās iedzīvotājiem, bet arī ar, par eiropiešiem kas sniedz lielu atbalstu. Un uh, tur strādā ļoti daudz palīgu. Un um, mums ir jāsaprot arī, kādas mācības mēs esam guvuši šajā palīdzības procesā. Pirmkārt, bija problēmas ar koordināciju. Uh, sadarbība netika labi koordinēta, humānās palīdzības sniegšana ir iespējams organizēt labāk, ir jābūt efektīvākai palīdzībai, ir jādomā par to, kā šo lietu uzlabot. Nākamais - korupcija. Ja mēs tiešām gribam, lai Eiropieši sniegtu efektīvu palīdzību, uh, tad, protams, mēs gribam, lai mūsu palīdzība nonāk uh, tieši uh, tur, kur tā ir nepieciešama. Ko mēs varam darīt, lai koordinācija būtu labāka un lai korupcija tiktu novērsta. Un trešais - politiskā stabilitāte vai politiskie apsvērumi kopumā. Uh, Bez labas pārvaldības nav nemaz iespējams veikt plašu ilgtermiņa atjaunošanu. Pirmajā vēlēšana kārtā bija vērojama krāpšana, kas tagad notiks otrajā, kā mums garantēt, lai eh, šoreiz um, tas notiktu savādāk. Uh, Es domāju, ka mums ir jāizrāda solidaritāte arī turpmāk, cik vien tas ir iespējams. Paldies! Paldies! Estrēlas kundze, lūdzu, pusotru minūti. Paldies, priekšēdētāji, godātie, godātais komisārkungs. Haitī mēs vērojam ļoti plašu humāno krīzi ir simtiem tūkstošu ievainoto, ir ļoti nodarīts ļoti liels kaitējums un ir izteikti ļoti daudz solījumu, bet pārsteidzoši, cik lēni tomēr eh, notiek atjaunošanās, neraugoties uz plašo eh, palīdzību un lielo nevalstisko organizāciju ieguldījumu un tad klāt vēl nāca arī holeras epidēmija, un pēc uh, vēlēšanām uh, politiskā situācija ir ļoti nestabila. Mēs redzam, ka no vardarbības cieš bērni un sievietes, turklāt arvien vairāk, un Eiropas Savienībai ir jāturpina sniegt palīdzību, turklāt jāpalīdz visvājākajiem sabiedrībā. Mums ir jāsniedz ilgtermiņa palīdzība, ieskaitot arī pasākumus katastrofu novēršanai turpmāk vai katastrofu seku novēršanai. Un es gribētu uzsvērt, ka arī gribētu aicināt komisārus pātrināt palīdzības sniegšanas procesu no Eiropas Savienības. Ir ļoti jāspēj ātri mobilizēt palīdzību, ir vajadzīgs Eiropas līmeņa koordinācijas centrs, uh, lai var ātri sūtīt gan cilvēkus, gan materiālus tieši tur, kur tas ir vajadzīgs. Paldies! Grācie! Paldies! Valensas kungs lūdzu pusotru minūti. Paldies, priekšēdētāji! drīz mēs varēsim atzīmēt pirmo gadskārtu kopš pirmajām debatēm par palīdzības sniegšanu Haiti krīzes um, situācijā. Un šodien mēs varam secināt, ka upuru skaits turpina pieaugt. Ir svarīgi arī ņemt vērā, ka pirmām kārtām ir jāaptur seksuālās vardarbības epidēmija nedaudz dienas pēc zemestrīces bija ziņas par 250 izvarošanas gadījumiem, un e, šī vardarbība iet plašumā. Mums ir nepieciešams novērst seksuālo vardarbību Haitī. Otrais, otrā problēma - holēras epidēmija. Šobrīd um, saslimušo skaits samazinās, bet situācija ir ļoti nedroša. Ir arī gadījumi, kuros cilvēki simulē holēras simptomus, tam grūti noticēt jo cilvēki labāk uh, vēlas nakšņot slimnīcā nekā teltī, kurā viņiem nākas dzīvot. Holēras epidēmija iespējams var vēl vērsties plašumā, un mums ir jāveic atbilstošas aktivitātes. Paldies! Grācie! Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runātājs tajā būs Kelīkungs. Paldies, priekšsēd. Uh, valsts palīdz tiem Haitī, kas palīdz sev, bet Eiropas Savienība ir palīdzējusi arī tur, kur valsts pat nav varējis palīdzēt. E, tiešām, kā Devas kungs sacīja, valdībā ir korupcija un tā varbūt nemaz tik ļoti nerūpējas par savu tautu. Bet nevalstiskās organizācijas ANO ir sniegušas pašpalīdzību. Viena no veiksmīgākiem ir mūsu uzņēmēji. E, Raita kungs uh, ir spēlējis lielu nomu, bet tas viss ir piliens jūrā, salīdzinot ar to, kas varētu tikt panākts, ja būtu labi funkcionējuši valdība. Tādēļ ir jābūt skaidram vēstījumam esošai valdībai. Uh, Viņi ir jāaizstāv ar kompetentāku valdību, un tad mēs redzēsim reāls situācijas uzlabojumu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Flašikovai Benovai. Paldies, priekšsēd, komisāri, ņemot vērā, ka zemstrīce jau ir notikusi pirms gada, bet tomēr eh, cilvēki cieš no eh, dzeramā ūdens trūkuma un citām pamata vajadzībām, kas netiek apmierinātas. Valdība nestabila, valstī nav demokrātisko vērtību, uh, Eh, ir eh, holeras, noziedzības, zādzības, izvarošana epidēmijas. Tādēļ jāspēr soļi, lai pret šādam badabībam vēstos šādiem noziegumiem. Savienībai ir jāturpina savu pūliņu eh, palīdzēt šai valstī un uh, ir jākoncentrējas uz nama atjaunošanu, uh, situāciju uh, pagaidu mājokļos, ir jāstiprina eh, valsts institūcijas, eh, slimnīcas un skolas jāceļ. Paldies, un tagad Figurēdo kundzei vārdu dodu. Paldies, priekšsēdus kundze. Vēlreiz paužam savu solidaritāti Haiti tautai, kas cieta no zemstrīts, bet tagad arī no holēras epidēmijas. Uh, Šai tautai ir vajadzīgs lielāks atbalsts. Uh, ir pilnīgi nepieņemami, ka uh, e, daļa palīdzības nenonāk galmērķī. Mums ir rūpīgāk jāseko līdz tam, kas notiek ar palīdzību īpaši jau no ar to, ko sniedzam mēs paši ar apsēnību. Mums ir rūpīgi jāraugās uz to, e, kas notiek, kāda solidaritāte tiek izrādīta no kaimiņu valstīm, piemēram, no Kubas. Kuba ir nosūtījusi specializētos mēdīķis un medikaments, ka, eh, sniedzot palīdzību tūkstošiem cilvēku uzvarēt holeru. Bet ir arī cita palīdzība, finanšu palīdzība, inženierijā, pārtikas jomā, lauksaimniecības lomā, tas viss jāņem vērā. Mums jārīkojas, ka Eiropas Savienībai proaktīvāk jāspēr visi nepieciešamie spoļi, uh, lai mūsu rekonstrukcijas pūliņi Haitī būtu efektīgāki un uzlabot vietējo cilvēku dzīves apstākļus, bet jārespektē arī suverenitāte teritorijā, neaizskamība un Haitī tautas e, tā nav pelnījusi neko mazāk par to. Paldies, Bazesku kundzei vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Gadu pēc zemestrīces, kas notika Haitī, mēs neredzam konkrētus rezultātus pieliktajām pūlēm, lai atjaunotu šo valsti. Un tas saistīts ir īpaši ar to, ka Haitī valstī trūkst kapacitāšu, lai radītu valsts dienestus. Trūkst arī politiskās gribas, un Haitī iestādes nav varējušas īstenot tos lēmumus, kas saistīti ar atjaunošanu Pagaidu komisijas Haiti atjaunošanai loma ir būtiska. Ir būtiski labi pārvaldīt visas starptautiskās sabiedrības piešķirtos līdzekļus. Situācija turpināsies, ja mēs neatjaunosim Haiti valsti ja tā nekļūs funkcionāla. Tāpēc es uzskatu, ka Eiropas Savienībā jāpieliek visas vajadzīgās pūles, lai būtu leģitīma un caurskatāma valdība Haitī, un lai otrā vēlēšana kārta, kas paredzēta februārī, notiktu labākos iespējamajos apstākļos. Paldies! Paldies! Vārds nākošajam runātājam. Es gribētu pateikties priekšsēdus kundzei. Lūdzu, saprotiet mani pareizi. Man nav nekāda būtiska iebilduma pret to, kā pat labāk Eiropas Savienība sniedz palīdzību Haiti Eiropas Savienībā, sniedz būtisku materiālo palīdzību šai valstī, un drīzāk varbūt jājautā, kāpēc citi nedara e, tikpat daudz kā mēs. Tomēr bažas radīja Eiropas Savienības reakcija tūlīt pēc zemstrītes. Mēs bijām pārāk lēni, koordinācija bija neapmierinoša. Kādas secinājumus Eiropas komisija ir izdarījusi no šīs lēnās reakcijas attiecībā uz tūlītējās palīdzības sniegšanu pēc katastrofas? Ir ļoti svarīgi saprast šos secinājumus jo tieši pēc katastrofas šis laiks tas var būt izšķiroši cilvēku izdzīvošanai. Paldies! Pēdējais runātājs Jāras kungs vienu minūtu. Paldies, priekšēdētāji! Manuprāt, Haiti gadījums labi parāda, ka būtībā katastrofas izraisa cilvēki palīdzība, ko mēs sniedzam, tā ir ļoti liela, bet problēmas rada nestabilā politiskā situācija. Un pat laban neviena valsts īsti nevēlas atbalstīt eh, lielo korupciju šajā valstī, sniedzot palīdzību. Tāpēc es gribētu komisāriem teikt tā, mums ir jāturpina sniegt palīdzību, bet ir jāveic investīcijas arī politiskajā infrastruktūrā un ja nav efektīvas pārvaldes, tad mums ir jāizmanto palīdzības sniegšanas organizācijas, jo cita ceļa šajā gadījumā nav. Grā. Paldies! Un tagad no nu, jaundošu vārdu komisārei Georgievai lūdzu. Uh, thank you, Madam President. Paldies, priekšēdētāji. Paldies visiem, kas uzstājās debatēs un sniedza komentārus. Paldies visiem deputātiem. Es gribētu pateikt piecas lietas. Es pilnībā piekrītu visiem, kas uzsvēra to, ka pārvaldība šajā valstī tiešām nav efektīva, ka valdība īsti nefunkcionē. Un arī man bija tāds iespējas. Un būtībā tiešām ļoti ātri bija redzams, ka lielākās problēmas rada nevis zemestrīce, bet gan tas, ka netiek organizēta palīdzība, sociālās struktūras ir vājas un uh, valdības struktūras nedarbojas. Es atceros, un būtībā tas tieši um, izraisa šo lielo neusticēšanos, ko mēs vērojam, ko Haiti iedzīvotāji uh, izrāda pret uh, saviem, savu valdību. Un no humānās palīdzības, par humāno palīdzību runājot, tās jau nav finanses, tā ir palīdzība, bet, jā, mēs jautājam, cik ilgi vēl vilksies valsts atjaunošana, tad tas tiešām būs ilgi. Otrs, mēs redzam Haitī sabiedrībā arī pozitīvus elementus. Un mēs redzam, ka cilvēki ir tādi izturīgi, neļaujas izmisumam, viņi tomēr organizē arī atbalsta sistēmas šajās nometnēs vai apmetnēs, kur viņi mitinās. Uh, un viņi cenšas improvizēt, kaut vai piedāvāt uh, kaut ko līdzīgu skolām, nu, apmācību, sniegt palīdzību tiem, kam tā ir vajadzīga. Un mēs redzam, ka nu, cerība tomēr ir, un to arī nevajag zaudēt. Un trešais punkts. Mūsu atbalsta programmas tām ir jāatbilst Haitī vajadzībām, un no Haitī mēs dzirdam, ka ir vajadzīga nu, palīdzība, lai cilvēki arī paši var izkārpīties no krīzes, nevis eh, tikai naudas līdzekļi. Un kādu mācību mēs esam guvuši Haitī? Es negribētu piekrist tiem, kas teica, ka mēs kavējāmies ar palīdzības sniegšanu, bet es piekrītu, ka koordinācija varēja būt labāka. Un mūsu prasme pašorganizēties pirms notiek katastrofa, tā ir izšķirīga šādās situācijās, un tā parāda cik labi vispār var izdoties pārvarēt krīzi. Un mums ir jāuzlabo sava palīdzības sniegšanas kapacitāte un, protams, jāuzlabo koordinācija. Var runāt arī par šo palīdzības koordinācijas centru. Un, un kas mums rada visvairāk rūpju? Tā ir, tas ir aizsardzības jautājums, sevišķi sievietēm un bērniem, kas ļoti cieš no šīs traģēdijas un e, sieviešu situācija ir smaga arī šajās apmetnēs, un turpmākajos mēnešos mēs sevišķi pievērsīsimies šim aizsardzības jautājumiem un parādīsim, ka mēs spējam efektīvi palīdzēt. Vēlreiz liels paldies visiem tiem, kas iz, izteica mums atbalstu. Grācie! E- paldies! Tagad došu vārdu piebalga kungam, lūdzu. Would... Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribu pateikties deputātiem par izteikto solidaritātu un atbalstu. Sākšu politisko dimensiju. Situācija Haiti noteikti ir sarežģīta, bet augstā pārstāv ļoti cieši tai seko līdzi un sniedz visu nepieciešamo diplomātisko atbalstu. Otra prezidenta vēlēšana kārta palīdzēja radīt uh, ticamību un nav bijusi vardarbība. Mēs cenšamies diplomātiskos centienus izrādīt, dažreiz tās sniedz tūlītējs rezultāts, dažreiz ir nepieciešams tam laiks, lai būtu rezultāti. Par baby doc, protams, katrs var brīvi pārvietoties, bet tas nebija laba, labs signāls politiskam procesam, bet es domāju, ka Haiti ir veselīgs politiskais kodols un tam mums vajadzētu ticēt, jo mums jāpaļaujas uz to, ka tie cilvēki, kas ir ievēlēti un arī prezidents, darīs visu nepieciešamo un viņiem ir jāpalīdz, lai viņiem būtu nepieciešamās spējas vadīt valstību. Otrs, ko es gribētu uzsvērt, ir attīstības sadarbībā mums ir bieži jāizdara grūti lēmumi. Viens lēmums ir darīt kaut ko, kas ir ļoti redzam, bet struktūrāls izmaiņas nerada. Nebūtu problēma tūkstošiem ārstu finansēt Eiropas saimnībā. Jauns universitātes celt no, ar Eiropas saimnību, tas būtu redzam, viss teikt jauk, bet kas būtu ar drošību ielās? Mēs diezgan sarežģītos apstākļos to finansēm caur valdību. Un tādēļ var teikt, ka šī drošība daļai ir es finansēta. Vai tas ir ļoti redzami? Neļoti, jo te nav ES. Uh, uzlīmes vai zīmola, bet es ticu, ka mēs šādu palīdzam stabilizēt valūtu. Otrs ir finanšu atbalsts māju jauncels un būtu visvienkāršākais, bet kāda tam jēga, ja nav infrastruktūras, ja nav savienojuma infrastruktūra, nepieciešama lielas investīcijas. Viens kilometrs e, ceļa maksā apmēram miljonu ASV dolāru, bet Haitī vēl dārgāk, jo mums ir nepieciešams šīs ielas arī uzturēt un arī e, ceļiem ir jāšķērso vietējās e, pilsētas. Izmaksas ir liels, Haitī šī nauda nebūs, un mēs esam vienīgie, kas pat labam rūpējas par gandrīz vai e, par ceļu infrastruktūras izbēli Haitī. Mēs esam tie, kas sniedzam atbalstu šajā jomā. Tādēļ es uzskatu, ka izvēle ir grūta, bet e, tas palīdz valstī iznot struktūrāls izmaiņas. Un pēdējais, ko es arī šodien nesu vēl tik ļoti dzirdējis, ir par to, ka, lai pātrinātu palīdzības sniegšanu, e, e, līdzekļi nedrīkst tik izmantot neliederīgiem mērķiem, bet tas nav tik viegli. Tas ir jāpārbauda, kur kāda nauda tiek izmantot, mēs nevaram vienkārši 5 miljardus nosūtīt no viena konta pārskaitīt uz otru un atrisināt visas problēmas. Mums ir arī uh, atbildību pret saviem nodokļu maksātiem. Tas pats ar ceļiem mums ir jāiesludina konkurss, ir jābūt caurskatāmiem, tas prasa zinām laiku, bet es domāju, ka šis laiks ir jāatlicina, jo mums ir nepieciešams viens eh, šāds gadījums, eh, eh, kur būs finansējumu negodīgu izmantošanu, un tas diskreditēs mūsu palīdzību. Paldies par jūsu atbalstu, es ticu, ka tas ir svarīgs, tas ļoti palīdzēja, eh, šī debata bija ļoti nozīmīga, un es centīsimies eh, eh, veikt to darbus, ko jūs mūs mudinājāt šodien. Paldies! Paldies, komisār kungs! Ir seši Eh, rezolūcija projekts saņemt, līdz ar to debats beidzam. Balsojums būs rīt pulksten 12.30. Tagad mutiskie, jautājums, kuriem atbild mutiski, atkrituma krīze kampānijā. Eh, došu vārdu uzreiz sākumā